η κυρία Πρόεδρος. Α, να πάτε ακόμα. Voilà. Comment... Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Paldies, dārgie kolēģi. Sākam sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols visiem kolēģiem ir ticis izdalīts. Vai kādam ir uh, komentāri par to? Nē? Līdz ar to esam pieņēmuši vakardienas sēdes protokolu saskaņā ar darba kārtību. Mums ir jādiskutē par uh, rezolūcijas priekšlikumiem, un uh, tie ir seši rezolūcijas priekšlikumi par Irānu. Roksanas Saberī lieta sākumā uzstāsies eh, Kelama kungs, kas ir viens no rezolūcijas autoriem. Lūdzu, divas minūtes jums.